diskusijas attiecībā uz nodokļu politiku. Vispirms būs komisijas paziņojums un pēc tam gada pārskats nodokļu jomā. Vārds mūsu pirmais runātājs uz četrām minūtēm ir Eva Kaili. Nome... Un arī sveicu komisiju, no komisijas tās vicepriekšsēdētāju Moskovisī. Paldies, komisija Komisārkungs, cienījamie kolēģi, jā, mums ir ļoti liela izaicinājuma šajā gada nodokļu ziņojumā atskaitē, un um, ir tāds vairāk uh, politisks skats uz šo uh, jautājumu, uh, nevis vienkārši par standārtiem, un, un nevar tā vienkārši ķerties klāt pie dienas kārtības, kas nebūtu bijis. Jā, tad mm, mūsu viedokļi, e, mēs apmierinām par to, kāda būs politiskā atbilde. Eiros parlamentam vajadzētu ieņemt politisku nostāju un e, nevis tēlot it kā nekas nebūtu not, e, noticis. Un ekon komitejā mums bija debats par um, nodokļu jautājumiem. Bija iesniegt vairāk grozījumi par šo jautājumu un tiek raidīts skaidrs politisks vēstījums. Bija, mēs varam galvenokārt šeit pievērst uzmanību faktam, ka vajadzētu ieviest sociālo taisnīgumu nodokļu politikā, kapitāla aplikšana nodokļiem, ienākošajiem eh, iemaksājumiem, dividendēm, akcijām, nodokļiem. Jā, un ir eh, jānodrošina šeit instrumenti tādā pašā eh, veidā, kā Daudz ko šeit arī iesniedza savus noteikumus, kā uzlabot sistēmu un eh, kā izmantot procedūras, lai veidot Eiropas Savienības eh, budžetu vai klimata pārmaiņu saku novēršanas fondu vai strateģisko investīciju jautājumos. Turklāt vēl diskusijas tika izteikta Eiropas parlamenta uh, viedokļi par uh, uzņēmuma nodokļa standartizēto likumi, un uh, daudzi plāni ir sasaistīti arī jautājumā par konkurences spēju, kā arī par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Eiros parlaments ir sadalīts, jo ir uh, daļa atbalsta nodokļu harmonizāciju un daļa nē. Uh, ja mēs ņemam vērā tādus notikumus kā eh, Swiss, uh, eh, uh, eh, Luxlīks un citus, tad uh, šeit, protams, ir jāraugās uz lielāku harmonizāciju, izmantojot arī Eiropas pusgada iespējas, citus stimulus, kā piekļūt finansējumam un kā atbalstīt nodokļu maksātāju, nodokļu taisnīgu maksāšanu. Par kompromisu, pieņemtiem kompromisiem un atbildēm mēs ļoti atbalstām uh, plānus, kas vēršas pret agresīvu nodokļu plānošanu un arī, lai tiktu samazināts eh, nesamaksāto nodokļu izraisītie parādi. Ir eh, jānodrošina laba pārvaldība un eh, nodokļu politika jāatbalsta konkurences spēja un mazie un vidējie uzņēmumi. Kādas sociālās sekas būs šai politikai, it īpaši uh, cilvēku grupām, kas ir vājāka situācija. Jā, mēs arī nākotnē ir jāstrādā pie šie jautājumiem un arī politiskās iniciatīvas jāstrādā un ir, ir jā, jāizveido arī nodokļu āžu definīcija un uh, jācīnās arī pret nodokļu uh, krāpniecību un arī uh, ir jānodrošina automātiska informācijas apmaiņa par nodokļu maksājumiem, ir jāvēršas pret uh, darījumiem, nelegāliem darījumiem nodokļu jomā un arī uh, par, uh, jāvēršas pret nelegālu vienošanos multinacionālu koncertu, uh, kon koncernu starpā. Mums ir uh, jācīnās pret jebkuru praksi, kas nav pietiekami caurskatāma, un jo tā izkropļo godīgu konkurenci. Mēs ļoti atbalstām komisijas uh, eh, plānus šai sakarā un uh, to, ka komisija grasās cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un uh, nedrīkstētu būt tāda situācija, ka netiek sniegta visa nepieciešamā informācija un tiktu izmantot banku noslēpums, lai to izmantot negatīvā veidā. Jā, un šeit vajadzētu novērtēt, kādas sekas un kādi rezultāti, un eh, neraugoties uz eh, noslēgumā es gribētu teikt, ka ir jābūt saskaņotāji pieeja, un tā ir saskaņota pieeja, un tas uh, eh, rūpējas arī par to, nodrošina arī to, ka jāveido ir atbildīga nodokļu politika Eiropas Savienībā. Jā, paldies kolēģei, es ļoti atvainojos. Mēs esam ļoti ievilkuši laiku, mūsu debatēs eh, pārkāpuši laiku, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tagad došu vārdu komisāram Moskavičī, tagad jums vārds. Merci, eh, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, godējumi deputāti. Paldies par iespēju izteikties šodien par fiskalitāti Eiropā šodien ziņojums eh, veido tādu diagnostiku, kuru es atbalstu pilnībā. Kopējā panorāma ir maz efektīva un grūti saprotama, koordinācijas ir maz un eh, fiskalitātes noteikumi rada problēmas Eiropas Savienībai kopumā. Pirmkārt, tie ļoti bieži fragmentē iekšējo tirgu tādā veidā, ka daudzas ārvalstu un Eiropas firmas saskaras ar grūtībām un it īpaši izaugsmas grūtībām. Otrkārt, fiskālās lemjiestādes nav vairs nespēja pienācīgā veidā iekasēt nodokļus atsevišķās vietās notiek agresīva fiskālā plānošana, lai novērstu tās nekonsekvences, kas pastāv fiskālajā sistēmā Eh, sistēmas. Tāpat arī dažkārt dalībvalstis nododas pārliecīgai konkurencei, lai eh, piesaistītu vismobilāko nodokļu bāzi. Un saskaroties ar šādu netaisnīgu sistēmu, kas ir izdevīga vis, eh, vislielākajiem uzņēmumiem, mēs esam izlaiduši no redzes lokā sociālo līgumu un saskaramies ar kritisku situāciju, kas pieprasa rīkoties pla plašā mērogā un ātri. Mani mērķi ir tādi paši kā jūs. Pirmkārt, attais, atjaunot fiskālo taisnīgumu Eiropas Savienā, mums ir jāizveido patiesas fiskālais iekšējais tirgus, e, caurskatāms un paredzāms ietvars, lai investori varētu investēt un patērētāju uzticēties e, Mums ir tas jātiecina gan taiskaitā uz eh, digitālo tirgu, gan uz enerģijas tirgu, ir izcinājumi, ko mēs, eh, ko, par ko mēs runājam vairākus gadus, un to īstenošana ir visu apņemšanās pirmkārt dalībvalstu ziņā, tas ir kurām ir pēdējais vārds sakāms, attiecībā uz mūsu piedāvātajiem risinājumiem. Komisijas priekšsēdētājs Junkers runāja par cīņu pret eh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanās ar nodokļiem. Kā jūs zināsiet, komisija ir uzsākusi spēcīgus pasākumus, lai veicinātu eh, fiskālo caurskatāmību Eiropā. Pirmkārt, ar direktīvas priekšteikumu attiecībā uz informācijas apmaiņu par nodokļu nolēmumiem. Un šeit ir runa par to, ka visas dalībvalstis saņems informāciju par partneru lēmumiem, par viņu nodokļu bāzēm. Tas ir paredzēts, lai varētu veicināt caurskatāmību, ejot tālāk par nodokļu no lēmumiem un veicināt e, pilnīgāku caurskatāmību. Uz visām jomām ir jātiecina lēmums padarīt publiskus eh, fiskālās atskaites valstīm. Komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu par to, kā to panākt vislabākajā veidā. Šeit ir nepieciešama dziļāka analīze, bet eh, pēc pamatīga darba, lai paveiktu šo analīzi, kas, tas ir, kas ir priekšnosacījums, lai mēs varētu domāt par eh, t, kopēju nostāju nākotnē vietas jautājums, kur tiek iekasēt nodoklis, ir ārkārtīgi nozīmīgs. It īpaši ņemot vērā Eirozonu un 28 dalībvalsts ar atšķirīgām nodokļu sistēmām. Mums ir savi noteikumi ikvienā vietā, savas prioritātes un savi mērķi. Mēs varam balstīties uz SAO mērķiem, bet mēs nevaram tikai uz to vien balstīties. Komisijas darbs 2005. gadam paredz to, ka tiks piedāvāts darbības plāns fiskalitātei es, uzņēmumiem vienotajā tirgū, kur sistemātiski taksācija notiks vērtības radīšanas vietā. Tas dos iespēju atjaunot uh, diskusijas par projektiem AXIS, CCTV, kas attieksies uz daudziem uzņēmumiem, kuri darbojas pārobežu režīmā. Tas palīdzēs veicināt vienoto tirgu, kā arī ierobežos fiskālas manipulēšanas iespējas. Tāpat arī tiks paredzēts īsāka termiņa darbības, lai Eiropas Savienībā eh, tādus risinājumus, kas ir jau pieņemti, piemēram, G20 līmenī. Domāju, ka tos mums izdosies līdz vasaras sākumam. Un e, attiecīgās parlamenta komitejas sniegs savu pozitīvo devumu šī plāna izveidošanā. Bet tagad teikšu dažus vārdus pirmkārt par finanšu transakciju nodokli un ambiciozu ietvara izveidošanai nacionālajām transakcijām ir jautājums, ko atbalsta komisija lielā mērā. Komisija vēlas veicināt fiskālās reformas, kas dotu iespēju samazināt fiskālo slodzi darbam. Janvārī Ekofin sanāksmē dalībvalsts apstiprināja grib veidot nacionālo finanšu transakcijas uh, nodokli, kas būtu spēkā no 2016. gada. Tāpat arī tika paziņots, ka šie, šeit nacionālais nodoklis ir jāveido ar zemu likmi, ņemot vērā ietekmi uz reālu ekonomiku. Komisijas dienesti vienmēr ir piedāvājuši un turpina nodrošināt tehnisko atbalstu dalībvalstīm, lai varētu panākt vienošanos atvērtības garā, um, tajā pašā laikā atbalstot komisijas priekšlikumu. Tālāk runājot par netiekšajiem nodokļiem, komisija šī mandāta laikā nāk klajā ar vairākām eh, PVN reformām, lai mazinātu administratīvo rastu un reformām attiecībā uz PVN režīmu kopumā. Tāpat arī jānorāda, ka ad hoc pasākumu ieviešana varētu novest pie nekonsekventiem pasākumiem vai pie visai apgrūtinātas risinājuma rašanas. Tas attiecas arī uz PVN likmi. Es vēlos pateikties eh, deputātei Kailī par lielisko ziņojumu un visiem, kas pie tā strādāja, kā arī tikšos staks komitejā 30. martā un ceru, ka mūsu saruna notiks caurskatāmības un sadarbības garām. Paldies, komisār. Paldies komisāru, un tagad mēs dodam vārdu runātājiem, un pirmais runātājs uz pusotru minūtu deputāts Stoloģans. Paldies! Pirms es iesāku uzstāšanos, es pateikšos komisijai par šo jauno iniciatīvu, caurskatāmība eh, fin, eh, šai pakatē ir ļoti nozīmīga un ir tīpaši esmu gandrīz, ka automātiski informācijas apmaiņas starp dalību valstīm uh, par finanšu lēmumiem un finanšu nolēmumiem ir ļoti nozīmīgi pilsoņiem. Pilsoņi vēlas kaut ko vienkāršu un korektu. Nodokļu iekasēšanai jānotiek valstī, kur ir īstenota peļņa, un tā nav jāpārceļ uz citu valsti ar individuālu nodokļu nolēmumu vai ar e, grāmatvedības manipulācijām. Ar lielu interesi mēs sagaidām jauno darbības plānu, ko ir solījusi Eiropas komisija pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un pret nodokļu nenomaksu. Vēlos pateikties referentei Kailī un citiem kolēģiem, ar kuriem man bija ļoti laba sadarbība, lai varētu pabeigt darbu. Gribu pasvītrot šajā ziņojumā būtisku frāzi, ka tikai cieši sadarbojoties dalībvalstīm un trešajām valstīm mums izdosies panākt būtiskus progresus cīņā pret nodokļu nenomaksu un peļņas eh, vietas pārcelšanu. Paldies, kā jūs zināt, debates ir iekavētas jau par uh, pusstundu, un tāpēc es aicinu neizmantot tagad zilās kartītes. Ļoti daudz e, varbūt ir iecerējuši izmantot zilā kartīti, bet tomēr ceru, ka jūs sapratīsit manu nostāju, un tāpēc es dodu vārdu bez kavēšanās nākošiem runātājiem Elīza Ferērai. Komisārs Es gribētu uzsvērt to, ka mans pārstāvētāja valstī Portugālē un tāpat arī daudzās citās valstīs ir daudz uzņēmumu, kas saskars ar problēmām, lai pārvarētu krīzi. Viņiem jāmaksā 23% peļņas nodoklis un tad ir daudzi multinacionāli uzņēmumi Amazon, Starbucks, IKEA, kas. Uh, tikai maksā nodokļus apmēram 1% lielumā, jo ir atšķirības nodokļu iekasēšanā starp valstīm. Un ja manā valstī mēs nesaņemam šos nodokļu ienākumus, lai finansētu veselības, aizsardzības jomu, izglītību un uh, citus, tad mēs redzam, ka varam saskarties ar sankcijām, kas varētu būt pat līdz pusē no NKI. Uh, 19 no 20 labākajiem Portugāles uzņēmumiem tie, kas eh, visvairāk varētu eh, iemaksāt nodokļus, lai finansētu um, publiskos nodokļus, ir nolēmuši pārcelties uz Nīderlandu un Luksemburgu, pārcelt uz turien viņu um, galvenās mītnes, lai, lai izmantotu labākas nodokļu uh, likmes iespējas. Un tas, ka um, šāds praks pastāv, ir neizturam Eiropas pilsonim. Uh, Komisijas priekšlikums par informācijas apmaiņu starp dalību valstīm un to, ka tas ir obligāti, tas ir solis pareizajā virzienā. Es to atzīstu, paldies komisāram Moskovisī. Bet šis solis ir nepietiekams, tam jāsako citiem pasākumiem, lai apkarot nodokļu paradīzes, lai um, būtu vienoti noteikumi attiecībā uz visiem uzņēmumiem. Un tāpat arī uh, attiecībā uz. Uh, komunikācijā ar pilsoni jāsaka, mums ir ļoti aktīvi jāvēršas pret nodokļu nemaksāšanu. Vai komisija ir gatava veidot šo jauno nodokļu politiku? Mēs ceram. Un mēs ceram, ka atbalstot pilsonisko sabiedrību un atbalstot komisiju, arī padomē būs tāds pats konverģences gars pilsoņu to prasa, un tā ir tā atbilde, ko varam šodien dot. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Kužmeka kungs, EKR. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Neskatoties uz faktu, ka Eiropas Savienībā um, ir um, PVN un akcijas nodokļas harmonizēti, tāpat arī citi nodokļi, kas nav harmonizēti, uh, Mēs redzam, ka atšķirīgi nodokļi tiek apmērot attiecībā uz IN vai uzņēmuma nodokļiem. Jāsaka, nav šīs konverģences kopumā. Vairākumā valstu mēs redzam, ka pietrūkst PVN harmonizēšanas un tāpat arī nodokļu nola, nolēmumu uh, jomā jāsadarbojas vairāk, jo ir tādas fiktīvas uh, transakcijas īstenotas starp dažādām valstīm, lai uh, atgūtu PVN. Valstis aizsargājas aptuveni tādas pašas soļas sparot, bet man liekas, ka tas ir pret šo kopējo um, domu par PVN. Šīs krāpniecības, eh, diemžēl, eh, izplešas eh, un skar liels multinacionāls uzņēmums. Mana valsts ir zaudējusi 4 miljārdus nodokļu ieņēmumu pēc šādām schēmām. Paldies. Priekšsēdētāji. Šķiet, ka esmu vicepriekšsēdētāji, kam ir viss, tiek piešķirt viss grūtākie debašu vadīšanas laiku. Uh, Es saprotu problēmas, bet es nevēlos tērēt laiku un dotu uz divām minūtēm vārdu nākošiem runātāju deputāju Nīvenhaizenam. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamies kolēģis un kolēģi. Cienījamies komisāra kungs, kad es pirms pāris gadiem teicu, ka šis uh, temats man interesē, jā, tu drusku tā skaties man dīvaini, un uh, tika teiks, ka šīs uh, eh, šī politiskā tēma, tā nav nekāda politiskā tēma, nav nemaz interesanta, tagad tas viss ir mainījies. Bet eh, kāda tas viss radās, nav īpaši pozitīva. Bija luksulīgs, un eh, tagad mēs esam situācijā, kur parastais cilvēks ir nobažījies par jautājumu. Viņam ir tāda sajūta, ka viņi maksā daudz vairāk nekā pirms tam. Tas attiecas arī uz maziem uzņēmumiem, kuri maksā vairāk nekā lielie multikoncerni. koncerni ar vienu ir iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas. Ir jānosaka noteikumi, bet eh, priekšnoteikums ir tāds, lai mēs strādājam pie šī jautājuma, lai mēs eh, veidot pareizās definīcijas debatēs par nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu optimizācijas, krāpniecības nodokļu jomā, par nodokļu paradīzēm, ko mēs tieši saprotam. Tur vajadzētu definīcijas, tur vajadzētu nodokļu nolēmumus. Komisijas priekšlikums radītu lielāku caurskatāmību, esam par to, bet ir jāzina, par ko ir runa, un, lai to zinātu, ir nepieciešama caurskatāmība. Man ir viens jautājums komisijai. Mēs visi zinām, ka šī problēma pastāv visā pasaulē, un tā neierobežojas tikai uz Eiropu. Cik lielā mērā jūs runājat arī ar eh, citām valstīm, par eh, šādiem nepieļaujami nodokļu darījumiem. Un, starp citu, arī ievēroju runas laiku. Paldies par jūsu komentāru. Nākamā runātājs pusotru minūte ir Matijas kundze. Jā, liels paldies. Priekšēdētāji. Minimālais, ko varam teikt par pašreizējo nodokļu politiku, ka tā ir neefektīva un netaisnīga, ko esam piedzīvojuši iepriekšējos gados, ir tīpaši krīzes gados ar eh, taupības pasākumiem, ir radusies tāda situācija, uh, ka pastāv milzīga konkurence, kapitāla konkurence ieņēmumu jomā, pēļņas ziņā. Mēs esam redzējuši, ka aplikšana ar nodokļiem, ja tas attiec uz darbu un patēriņu, tad šie nodokļi ir ļoti pieauguši. Un taupība, taupības politika ir, tās ir katastrofālas sekas, ir tīpaši Eiropas dienvidos nevienlīdzība pieaug. Turklāt arī ir izveidojusies agresīva politika, ir sociāli skandāli, ir uh, luksulīgs gadījumi, nodokļu nemaksāšana, bet tas viss ir kā aizberga virsotne. Eiropas komisijas priekšlikumi parāda, ka arvien vairāk notiek uh, nodokļu nemaksāšana. Mēs uh, varam konstatēt, ka pastāv milzīga netaisnība. 19 portugāles uzņēmumi ir pārcēluši savu atrašanās vietu uz Nīderlandi, Luksemburgu. Tas ir tāds kā nodokļa dempings komisija izsaka priekšlikumu par nodokļu caurskatāmību, bet tas neko nedod, neko jaunu. Tie ir pasākumi, kas eh, ir faktiski jau kopš 76. gada, bet komisija tos neīsteno praksē. Informācijas apmaiņa starp ieņemam dienestiem nodrošinātu caurskatāmību. Tas būtu absolūtais minimums, kad būtu jāsniedz. Uz trim minūtēm Skota Keito kundze. Iepriekšējos gados nodokļu jautājumi ir piesaistījuši lielu uzmanību. Ir arvien vairāk parādījušās iespējas izvērties no nodokļu maksāšanas. Tā faktiski kļuvusi par atsevišķu ekonomisko aktivitāti. Un uh, valdībām ir uh, jāvar uh, iegūtīt uh, nepieciešamās infrastruktūrās, lai veidotu struktūras. Ir jāveido tādi noteikumi, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas. Komisijas to norādījusi. Nodokļu no, nolīgumi eh, aizliegtu organizēt eh, šīs eh, savstarpējās norunas, citādi maziem vidēju uzņēmumu nekad nevarēs veiksmīgi darboties Eiropas Savienībā. Mūsu uzdevums ir atbalstīt mazās ekonomikas un veidot kopīgu tirgu lai būtu godīga aplikšana nodokļiem visā Eiropas Savienībā, nodrošinātu godīgu konkurenci starp maziem uzņēmumiem, multinacionālajiem koncerniem. Ir bijuši skandalozi darījumi. Un, starp citu, šeit gribētu pieminēt Junkara kungu kā Luksemburgas bijušo ministru prezidentu. Šādi gadījumi ir bijuši. Mūsu kā zaļo nostāja ir uh, sniegt iespēju atrisināt šīs problēmas, pirms var zaudēt šīs iespējas. Pagājuši nedēļa mēs redzēja, nāca klajā komisijas priekšlikums, bet daudz kas tajā ir neapmierinošs. Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm ir nepieciešama, tas ir jāatbalsta, tur ir jābūt skaidriem notiekumiem, ir jau 70. gados tas viss izstrādās, bet nav ieviests. Ja tas būtu bijis ieviests, tad nebūtu šādu skandālu ar nodokļu nemaksāšanu. Ir vesā virkne pasākumu, kurus vajadzētu ieviest, lai nodrošinātu caurskatāmību nodokļu maksāšanā. Gada atskaitē ir uh, minēti svarīgi punkti un ir pieprasīta konsolidētais nodokļu bāze, bāzes likme un vajadzētu veikt arī izmeklēšanu nodokļu nemaksāšanos gadījumos Eiropas Savienībā. Kā zaļā esmu ļoti neapmierināta ar to, ka lielākā daļa no zaļo grozījumiem, kas uh, būtu uzlabojuši situāciju ar uh, cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, uh, tika noraidīti. Mums vajadzētu atcerēties, ka strateģiskā nozīmē to tas radies eh, tādu pasauli mūsu bērniem, kad viņi varēs dzīvot godīgākā un taisnīgākā vidē. Lies paldies! Nākamā runātājs, runātājs pusotra minūte, Zanīkungs. Jā, paldies! Kā jau tika uzsvērts pēc Luxlīks, bija nepieciešama rīkoties, komisijai vajadzēja aktīvi vērsties, lai cīnītos eh, pret eh, nodokļu nemaksāšanu. Uh, To vairāki deputāti jau uzsvēra. Priekšādātais Junkers ir ar lielu praksi šajā jomā, un viņš teica, ka viņš esot pirmais, kas cīnīsies pret šādām parādībām, kas rada kaitējumu ne tikai dalību valstīm, bet arī Eiropas Savienībai kopumā. Tas parāda, ka šeit faktiski notiek tikai acu aizmālēšana. Un uh, dalību valstis ar vairāk vai mazāk leģitīmiem līdzekļiem konkurē savā starpā. Es labprāt eh, gribētu dzirdēt no komisāra Moskavici, vai tā ir nespēja, vai tā vienkārši ir ļaunprātība, ka vēl nekas no tā visa nav sanācis. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir eh, būtiski risinājumi. To visu nevar ierobežot ar vienkāršu informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Uh, Turklāt arī pilsoņiem nav nodrošināta piekļuva šādiem dokumentiem, bet tas mums būtu vajadzīgs. Ja notiekumi netiks mainīti un eh, ja šāda prakse tiks eh, vairāk mazāk likumīgi turpināt, tad nekas nekad nemainīsies. Mēs mūžīgi varēsim tikai runāt un runāt par caurskatāmību, bet nerast patiesus risinājumus. Ir simtiem miljonu Eiropas pilsoņu, kas prasa, lai izbēgtos šī kropļošā prakse. Citādi mēs nevaram runāt par solidāru Eiropu, ja šāda prakse turpināsies. Paldies. Tagad uz vienu minūti Korvin Mikas kungs. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienībā būtisks vārds ir daudzveidība. Daudzveidība ir katrā jomā. Katrā jomā mēs pieprasām uh, savukārt eh, pilnīgu harmonizāciju Portugāles kolēģis žēloģis, ka eh, Portugāļi dodas uz Holandi, eh, uz veidot uzņēmumus, tad Portugālē vajadzētu samazināt nodokļus un holandieši brauks uz Portugāli. Viss ir ļoti vienkārši. Konkurence šeit ir prioritāra. Uzņēmumiem jākonkurē, valstīm ir jākonkurē, bet diemžēl Šajā sēžu zālē valda pilnīcijas un unifikācijas tot, totalitārismas. Tāpēc domāju, ka šī eh, savienība var. Eh, kolēģi, atvainojiet, saka priekšsēdētāja, mums ir jāturpina vārds deputātam Balcam. Paldies, mēs eh, atbalstām to, ka Eiropas komisija ir spērus pirmos soļus, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu. Uh, lai virzītos uz priekšu. Šie soļi jau sen bija jāspēr, bet uh, tie nav pietiekami. Ir pareizi un absolūti nepieciešami. Automātiskajā informācijas apmaiņā starp dalību valstīm to nodrošināt dalību valstis vairs nedrīkst aizbildināties. Apmaiņā ir jābūt saistošai, regulārai un pārbaudāmai. Un tas ir pareizi un absolūti nepieciešami, ka mēs uh, globālās vienošanās, OECD vienošanās eh, par nodokļu caurskatāmību pilnībā īstenotu uh, un radītu arī nepieciešamos priešnotiekumus. Ir eh, pareizi un absolūti nepieciešama, ka komisija ieviešot kopīgu uzņēmumu nodokļu un veidojot nodokļu bāzi, šeit eh, vēlas atkal aktīvi strādāt pie likumdošanas procesa. Ir eh, svarīgi un absolūti nepieciešams, lai komisija pārbauda ētikas kodokta grupas darbu ir svarīgi arī saņemt informāciju no multinacionāliem uzņēmumiem un tos pārbaudīt, bet nav nepieciešams veidot informācijas birokrātiju visam uzņēmumu sektoram. Mēs uh, ekonomikas politikā izvirzām reālo ekonomiku Eiropas Savienībā pašā priekšplānā, lai radītu ieguldījumus, darba vietas, lielāku inovāciju. Bet, ja būs pārlieku lieli ziņošanas pienākumi, mēs to visu sagrausim. Uh, ja šeit raudzām, raugāmies uz papildus izmaksām uh, un uh, proporcionalitātes, uh, tad uh, faktiski, ja kāds to nesaskata, tas ir pilnīgi akls. Mēs pilnībā atbalstām ziņojumu. Paldies! Thank you very much. Lies paldies! Uz divām minūtēm Simona Kungs. Illegitīme, aber nicht illegāle praktika. Ne, uh, uh atzītas, bet tādas, kas nav nelikumīgas prakses, ES pārāk ilgi tiek pieciestas, pilsoņi to nezināja. Un tikai pirms pāris nedēļām uzzināja par to. Tas ir uh, viss tas, kas ap lustlīgi bija, un pilsoņiem pilsēns uzdod jautājums, kāpēc lieli starptautiski uzņēmumi var nodokļu likmes uh, samazināt par labu viņiem un par sliktu citiem, tajā pašā laikā, kad viņiem kārtīgi jāmaksā nodokļi. Ja mēs gribam šīs nepareizās lietas negribam atļaut, tad mums ir nepieciešama caurskatāmība. Komisijas iniciatīva ir pirmais uh, solis šai virzienā. Pieciešana un mm, skatīšanās, mm, neziņojot par to, vairs nav pieļaujama. Mums ir nepieciešama šī informācijas apmēra starp dalībvalstīm, bet eh, saistības pagātnē jau tādas bija. Mums savukārt ir jāparūpējas par to, lai pārkāpumu nākotnē tiktu sankcionēti. Un tikai tad, eh, ja būs eh, konsekvences un no tām baidīsies, tad esmu pārliecināts, ka dalībvalstis uh, pildīs savu saistības. Un ir labi, ka komisija tagad piedāvā eh, izveidot centrālu reģistru, kurā nodokļu um, paziņojumi tiks uh, uzskaitīti, bet būtu nozīmīgi, lai visi uh, šādi um, nodokļu uh, paziņojumi no uzņēmuma puses šajā reģistrā tik viegli viesti, nevis uh, lai reģistrs būtu tikai ES valstīm pieejams, bet uh, saglabājot visas nodokļu politikas datu aizsardzības uh, pamatprincips būtu pieejams arī sabiedrībai. Šādam reģistram jābūt publiski pieejamam. Un atzinīgi e, jāvērtē tas, ka komisija jūnijā grib uh, otro uh, pakotni piedāvāt proti par uzņēmumu uh, nodokļu bāzes noteikšanu kopējā apmērā. Un vēl jautājums, kur, kur var maksā nodokļus Um, dažādie uzņēmumi. Caurskatāmība ir priekšnotiekums tam, lai nepareiz praksa nākotnē kļūtu arī uh, par nelikumīgu praksi. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs uz pusotru minūtu ir Zatīkungs. Bardzo, pani przewodnicząca. E, Unikā... Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas izmantojot daļai legāls instruments izmaksā ļoti dārgi mūsu budžetiem. Uh, Tādēļ arī ar eh, lielu prieku uzņemu komisijas priekšlikumu. Manuprāt, tas ir solis uz lielāku kārtību šajā jomā, jo runa ir par obligātu informācijas apmaiņu par eh, lēmumiem nodokļu jomā. Es vēlos pateikties arī Kailī kundzei referentei par ļoti um, precīzu tekstu. Taču ir arī pretruna 25. punktā referenta piedāvā uh, to, ka Eiropas komisija piedāvā minimālu uzņēmumu ienākumu nodokli, lai tādā veidā varētu arī ierobežot nodokļu konkurenci starp dalību valstīm, uzskat, ka šī nav laba ideja. Uh, Galvenokārt tādēļ, ka dalību valstīm ir dažāds ekonomiskais attīstības līmenis, dažas var sniegt ļoti labus nosacījumus uzņēmēji darbībai, citas valstis to nevar nodrošināt, piemēram, infrastruktūra nav uh, atbilstīga, tādējādi ideja izveidot minimālu uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi nav laba ideja, jo ir valsts, kas nevarēs vienkārši nodrošināt šādas, uh, uh šādas nosacījumus. Un arī daudz, kas ir atkarīgs no politiskām partijām, kas ir pievērstas arī lem par nodokļiem. Paldies, un tagad uz pusotru minūti vārds Dots kundzei. Thank you. Colleagues. Paldies. Kolēģis ļoti labi atceros, ka es sēdēju šajā zālē, zālē pirms pieciem mēnešiem, un tas bija uzreiz pēc Luksklīks skandāla. Un atkal mēs uh, bijām kopā pirms diviem mēnešiem, tad, kad bija uh, sācies cits skandāls eh, - Svislīgs. Mums ir vajadzīga pirmā reakcija no komisijas. Es apsveicu pasākumus, kurus komisija ir ieteikusi attiecībā uz nodokļu nolēmumiem, taču mums ir jādara daudz vairāk, lai mēs varētu izpildīt to, ko mūsu pilsoņi no mums gaida. Mani ļoti uztrauca komisijas eh, paziņojums, jo tas bija tāds remdens, ja ir runa par eh, valstu rekomendācijām attiecībā uz multinacionāliem uzņēmumiem. Uh, Eh, parlaments gribētu atbalstīt šos pasākumus un cerams, ka mēs varēsim turpināt savu iekšējo darbu, lai veicinātu šos pasākumus. Un cerams, ka mēs varēsim arī nekavējoties eh, uzsākt eh, rīcību, lai nekavējoties sniegtu ziņojumus par katru valsti individuāli. Mēs redzam, ka nav nekādas negatīvas ietekmes, ko dotu šādi ziņojumi, piemēram, attiecībā uz ieguves industrijām un banku sektoru. Un mēs arī zinām, ka ir vajadzīga pozitīva ietekme MVU, jo pašlaik MVU nespēja konkurēt ar lielām firmām, kas var noslēpt savu peļņu. Es ceru, ka komisija atbalstīs to, ka nekavējoties ir jāsāk šie valstu ziņojumi, un ir jāatbalsta arī citi mm, pasākumi, par kuriem mēs šajā parlamentā esam bieži runājuši. Es, protams, saprotu, eh, ko šodien komisija teica attiecībā uz eh, CCTB, tad uz korporatīvo nodokļu bāzi, un es arī saprotu, ka mums ir jāvēršās pret nodokļu paradīzēm. Paldies. Tagad viena minūte Vanden Kendelāres kungam. Fiskāla kompetīcija tussen lidstaten ir gezond. Dāmas un kungi, fiskāls uh, eh, konkurences starp dalību valstīm ir vēlama un tā var dot labumu. Taču mēs varam runāt par reālu konkurenci tikai tad, ja noteikumi visiem spēlētājiem ir vienādi un cauredzami. Uh, eh, fiskālās caurdzimības pakotne, ko eh, komisija ir ieteikusi, ir ļoti svarīgs pirmais solis Tas ļaus nodokļu nolēmumus iznest gaismā, bet es domāju, ka ir jādara daudz kas vairāk. Tieši tāpēc Svislīgs un Lukslīgs skandāli ir tik nozīmīgi. Mums ir no tiem jāmācās un jādomā par nodokļu bāzes ieviešanu. Bet es domāju, ka mēs varētu arī uh, vienlaicīgi mēģināt panākt, lai cilvēki neizvairās no nodokļu maksāšanas. Es saprotu, ka šis fails ir iestrēdzis, un es eh, atbalstu komisijas pūliņus mēģināt to atbloķēt. Ir pienācis laiks eh, likt to visu valstu un vadītāju uh, priekšā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai uh, visi aktīvi darboties pie šiem jautājumiem. Tagad nākamais runātājs Langinekungs uz vienu minūti. Priekšādātājs kundze, liels paldies! Diskusijas par, kat, par nodokļu ziņojumiem šoreiz nav tāds rutīns pasākums. Pēdējos 20 gados mēs laik runājam par to, ka ir vajadzīga cauradzamība, mums ir jāvēršas pret nodokļu dempingu, taču nekas nav noticis, komisija turpina snaust. Un pēdējo mēnešu notikumi parāda, cik tas ir svarīgi, tāpēc es apsveicu šos pirmos soļus. Uh, jo īpaši tāpēc, ka tāda tematika, no, nu, krāpniecība ar nodokļiem un izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir jau sasniegušas tādus parastus uh, nodokļu maksātājus. Te ir runa par simt miljoniem uh, darba ņēmēju un 20 miljoniem MVU, un es paskatos, ka viens miljards eiro katru gadu tiek uh, zaudēts dēļ uh, krāpniecības ar nodokļiem, tad patiešām kaut kas ir jādara. Mums vajadzētu nodrošināt, lai dalība valstis eh, saņem eh, palīdzību. Un šeit nav runa par nodokļu harmonizāciju augstā līmenī, te ir runa tikai par stratēģiju, lai vērstos pret nodokļu dempingu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas saskaņā ar 101. un līdz 109. Eh, pāntu Eiropas līgumos, kas attiecas uz šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, tagad viena minūte Heiza kungam. Paldies, priekšādātāji. Es uh, apsveicu komisijas priekšlikumus, kas uh, tika publiskoti pagājušajā nedēļā. Es apsveicu arī to, ka mēs uh, turpinam strādāt pie automātiskas nodokļu informācijas apmaiņas ieviešanas. Uzskatu, ka Eiropas pilsoņi ir vienoti vēršoties pret agresīviem nodokļu plāniem, un mēģinot panākt, lai korporatīvie uzņēmumi un lielu uzņēmumi maksātu godīgu daļu. Taču es nedomāju, ka parastais pilsonis vēlas harmonizētu nodokļu kodeksu. Es domāju, ka tas ir dalībvalstu kompetences jautājums, un katrā valstī tas būtu jāpieņem atsevišķi. Ja mēs vēlamies agresīvu nostāju attiecībā pret lieliem korporatīviem uzņēmumiem, kas uh, mēģina izvairīties no nodokļu nomaksas, tad, protams, mums ir jāstrādā. Mums ir vajadzīgas arī radikālas debatas šeit, parlamentā un arī citur, jo īpaši komisijā par efektīvām nodokļu likmēm. Ļoti daudzas valstis Eiropas Savienībā apgalvo, ka uh, to nodokļu likme ir 30%, bet īsnībā tie ir tikai 8, 9 vai 10%. Tāpēc mums šajās debatēs vajadzētu runāt par reālajām nodokļu likmēm. Šādā veidā mēs varēsim paskatīties, kas tad īsti notiek. Paldies, kolēģi! Tagad runātājs saraksts ir izsmelts un pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Varēšu pieņemt tikai sešus runātājus. Sākšu ar Kaputo kungu. Jā, danke. The first one, Mr. Kelly. Kelly kungs. Uh, much, Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es pilnībā piekrītu savam kolēģim Heizekungam, kurš izklāstīja mūsu nostāju attiecībā uz šo dosie. Mēs pilnībā piekrītam, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas un arī apmaiņa ar nodokļu informāciju ir svarīgi aspekti, kas būtu jārisina šajā priekšlikumā, un mēs tātad esam par to. Ja runa par CCTB, un to trīskāršajiem priekšlikumiem, to mēs nevaram akceptēt. Mēs zinām, ka ļoti daudzām mazām valstīm e, šeit rodas grūtības. Mēs uzskatām, ka šādā veidā šīs valstis tiek diskriminētas. Konkurence ir tirdzniecības dvēsele, un tas attiecas arī uz nodokļiem e, attiecībā uz Eiropas Savienību. Tieši tāpēc mēs vēlamies uzsvērt, ka mēs nevaram akceptēt šo priekšlikumu. Mēs esam arī iepriekš eh, par eh, to eh, šādā veidā izteikušies. Paldies. Tagad viena minūte Flašikovas kundzei. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán... Liels paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs. Mēs neesam pie, pievērsuši pienācīgu uzmanību nodokļu politikai Eiropas Savienībā Mēs esam baidījušies no nodokļu harmonizācijas, un tas tika uzsvērts arī šodien. Es domāju, ka nodokļu harmonizācijai būtu jābūt eh, galīgajam lēmumam. Šobrīd mums ir eh, jāievieš papildus pasākumu, kas ļautu novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un lai uzņēmumi varētu vieglāk izraudzīties eh, to dalībvalstu, kurā viņi vēlas darboties, piemēram, apdrošināšana, veselības apdrošināšana um, Slovākijā. Saskaņā ar spēkā esošo um, likumdošanu daudzi ir jāmaksā nodokļi Slovākijā, bet daudz uzņēmumu darbojas, ja ir nodimināti ārpus Slovākijas, un tādējādi mēs neaizsargājam savus pilsoņus. Paldies! Paldies! Tagad vārds Tomašičs, kundzēs vienu minūti prepoznaje potrebu za poreznim rasterećenjem malih i srednjih poduzeća no ipak po mom mišljenju. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir jānodrošina tas, lai uz uzņēmumiem negulstos pārāk liels nodokļu sloks, bet vienlaikus mums ir jāiedrošina dalībvalstis īstenot tādu fiskālo politiku, uh, kas um, atspoguļo šo vēlmi. Mums ir jācenš cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, bet uh, šajā ziņā mēs varam sasniegt rezultātus tikai tad, ja dalībvalsts izmanto tādus administratīvās procedūras, um, kas um, palīdz mums uh, veicināt ekonomisko attīstību. Tāpēc es nepiekrītu tam, ka tiek nosodīts valsts, kuram ir konkurētspējīga sistēma. Tā nav viņa vaina. Paldies. Paldies. Nākamā runātāja. Paldies priekšsēdētājiem. Es priecājos par šo ziņojumu par fiskalitāti, jo šāds dokuments mums pietrūk kopš uh, lukslīgas uh, lietas. Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, lielāka harmonizācija un pārskatāmāk noteikumi, lai nodokļu maksātāji varētu uzņemties iniciatīvu un uh, Nodokļiem ir jākalpo reāli ekonomikai, uh, jāveicina tas, ka ir godīga nodokļu maksāšana un uh, netiek izmantota uh, negodīga nodokļu prakse. Mums ir jāatbalsta inovācijas un nevis ilūzijas. Tāpat ir uh, jāievieš um, sodi nodokļu nemaksātājiem. Mums ir nepieciešama likumdošana par um, attiecībā uz um, transakcijām. Sistēma ir negodīga tā ir novecojusi un tā, diemžēl, veicina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Eiropieši sagaida no mums rīcību. Paldies! Paldies, tagad vārds uz vienu minūti Vigas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs debats ir divkosīgs. Um, valdības, kā piemēram Junkera vadītā, gadiem ilgi ir pieļāvušas eh, šāda veida fiskālo praksu un pat veicinājušas to. Un tagad pēkšņi šie paši cilvēki rūpējas par eh, fiskālo taisnīgumu. Es domāju, ka tās ir tikai tādas kā vēlmes, kas patiesībā nav saistošas nevienam. Mēs it kā norādām ar pirkstu uz tiem, kas ir izraisījuši šo skandālu, bet patiesībā neieviešam nekādus pasākums, kas ļautu novērst šādu praksi. Šī praksa ir sākusies jau 80. gados, un tā tiek uzspiest mūsu valdībām un pilsoņiem krāpniecība, eh, nodokļu paradīzes, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, eh, tās viss ir sākas eh, tai pašai slimībai, proti, kas nozīmē, ka politika tiek pakļauta ekonomiskajai varai. Paldies! Paldies un visbeidzot vārds Lunačekas kundzei. Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs, dāmas un kungi, arī tie, kas sēž klausītāji trivīnēs. Pēc Luxlīks skandāla Un pēc tam, kad eh, komisijas priekšādātājs Junkers, kas eh, tolaik bija finanšu ministrs un līdz ar to pats bija iesaistīts, viņš apsolīja, ka beidzot izvairīšanās no nodokļu nomaksas tiks skatīta Eiropas Savienībā. Līdz ar to šie reģistri un šie priekšlikumi ir ļoti svarīgs pirmais solis, bet ar to nepietiek. Pašlaik valstī ir vajadzīga nauda, lai varētu investēt ēkās, um, ekonomikas, nodokļu sistēmas, sistēmās un arī ekoloģizācijā. Tieši tāpēc šie jautājumi ir tik būtiski visā Eiropas Savienībā, gan arī Austrijā, proti ir jāpieliek punkts banku noslēpumiem. Tas attiecas ne tikai uz uzņēmumiem Austrijā, tas attiecas arī uz privātu personām. Ir nesaprotami, kāpēc eh, privātu personas drīkst izvairīties no nodokļu nomaksas. Šeit nav runa par uh, vecmāmiņas uh, eh, krājkases grāmatiņu, te ir runa par nopietnu izvairīšanos no nodokļu nomaksas ļoti lielos apmēros. Beidzot, tam ir jāpieliek punkts. Now, um... Paldies! Un tagad debašu noslēgumā vārds uh, komisāram Moskavisī kungam. Oui, <clears throat> madame la, la présidente. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Pavisam īsi. Vispirms es vēlētos pateikties uh, ikvienam no jums par jūsu pienesumu no šīm debatēm. Es paturēšu prātā uh, kopīgus mērķus mums visiem. Mēs vēlamies taisnīgāku nodokļu politiku, Eiropas Savienībā arī efektīvāku. Mēs vēlamies caurskatāmu uh, ietvaru Eiropas Savienības uzņēmumiem, lai tie varētu konkurēt spējīgi darboties pasaules tirgu. Mēs vēlamies dalībvalstu uh, nodokļu iestādēm dot iespēju pildīt savus pienākumus. Diemžēl viņš šobrīd ir novainātās pozīcijās. Un tas ir signāls, ko es noteikti došu finanšu ministriem, bet arī jūs varat dot šo signālu. Jūs saprotat, ka viņiem ir jāspēlē galvenā loma, ja mēs vēlamies, lai Eiropai būtu vadošā loma šajā jomā. Dažs komentāri. Vispirms es dzirdēju um, dažāds komentārs, bet es esmu pārliecināts, ka caurskatāmības jomā tās pakotnes virsīšanās uz priekšu, kur es piedāvāju pagājušajā nedēļā, iezīmē uh, jaunu posmu Eiropas Savienības vēsturē, jo nekad nav ticis piedāvāts tik ambiciozs plāns, kas, ir, kas iet tālāk nekā nacionālajie noteikumi un noteikumi no 76. gada. Uh, Tas ir tikai pirmais posms, un, paku, un komisija nāks klajā ar otru pakotni, kurā būs noteikuma attiecībā uz konkurētspēju, bet kurā būs arī jauna noteikuma at, at, attiecībā uz um, caurskatāmību. Un es jau teicu, ka esmu gatavs izskatīt šos jautājumus ar jums 3-pack and 3 report. Un mēs rīkojamies, protams, um, plašākā mērogā G20 eh, mērogā, OECD mērogā, un mēs vēlamies arī sadarboties ar eh, citām valstīm. Piemēram, nolīgums par automātisku informācijas apmaiņu eh, par banku datiem, kas ir panākts ar Šveici, jau atkal ir milzīgs solis uz priekšu, jo īpaši attiecībā uz šo valsti par kur mums ir zināms priekšstats. Tātad mēs vēlamies tik tiešām kaut ko mainīt, un mēs noteikti balstīsimies arī uz eh, sabiedrības viedokli, jo sabiedrība vairs eh, nevēlas redzēt šādu praksi, mums ir jāuzņem savu atbildību, un, protams, ka mums, komisijā un jums, parlamentam, ir jāstrādā kopā, roku roka, rokā, un tāpēc es noteikti ieklausīšos jūsu priekšlikumos un šī balsojuma, kas notiks ekonomitaks, um, komitejā noteikti būs ārkārtīgi izšķirīgi, lai mēs rastu risinājums, un es ar nepacietību sagāju šo kopīgo darbu. Thank you, Commissioner. I now give... Paldies. Un tagad vārds Kaili kundzei ziņotājai lūdzu, referentē. Uh, Liels paldies par uh, jūsu komentāriem. Paldies ēnu referentiem, kas uh, arī padarīja šo ziņojumu par nodokļiem vispolitiskāko. Mēs noteiksim prioritātes turpināsim strādāt pie šīm politiskām iniciatīvām. Ir arī punkti, par ko neesam vienojušies, piemēram, vīdes jautājumi. Uh, kā arī indikātori, kas potenciāli varētu veicināt izaugsmu nodarbinātību, kā arī jautājumi par to, ka vajadzētu arī aizsargāt uh, informācijas sniedzējus par dažādām negodīgām praksēm. Un uh, paldies arī Eiropas komisijai par to, ka uzklausāt mūs un sagaidām arī iniciatīvas arī līdz jūnijam. Paldies! Aicinām arī padomus uzklausīt, jo tagad Eiropas parlamentam ir ļoti skaidra nostāja šai ziņojumā ir pamatlīnijas par laicīgu, caurspīdīgu, sociāli atbildīgu, uzņēmējiem draudzīgu nodokļu politiku Eiropas Savienībai. Paldies! Ceru, turpināsim sastrādāties un tuvākajā nākotnē arī, ja varam, progresēsim. Paldies, Kailī kundze! Noslēdzam debatu.